būs pieejams parlamentam nākamās eh, sanāksmes sākumā. Ja nebūs nekāda iebilduma, tad šie lēmumi eh, tiks eh, akceptēti un nosūtīti attiecīgiem iestādēm. Kolēģi, mēs esam gara.